Oh, good morning, everybody. I'd like to start the meeting, but I... Labrīt visiem, es vēlētos sākt uh, sanāksmi, bet uh, te ir ieradušās tikai divas no septiņām politiskajām grupām. To es teicu tikai tāpēc, lai tas tiktu ierakstīts protokolā. Now, this is 20 minutes past, let's get started. <clears throat> nu, jau ir pagājuši 20 minūtes no sēdes sākuma, tāpēc sāksim darbu. Pirmais jautājums ir informācijas sniegšana. Tagad ir ieradušies četri referenti. Un tātad vispirms pār stāvokli e, eh, trialogu sarunās Vispirms par uh, regulu ISTS, tātad finanšu atbildības regulu. Kā jūs zinat, pēc Lisabonas līguma Eiropas Savienība ir um, kļuvusi atbildīga arī par investīciju politiku, tāpēc mums ir jānoregulē atbildības sadēle starp dalībvalstīm gadījumā, ja ir kādi strīdi par investīcijām. Kurš attiecīgi rieģēs, kurš maksās kompensācijas gadījumā, ja šis jautājums pēkšņi kļūst uh, strīdīgs? Mums arī tevies panākt zinām progresu Lietuvas prezidentūras laikā, jāsaka, nevisai lielu progresu. Un tagad mēs uzsākam darbu ar Grieķijas prezidentūru. Likumdevēji vienojās par to, ka jāaicina komisija nākt klajā ar iespējamu kompromisu. Tā skaitā arī par 8 un 9 pantu regulas priekšlikumā. Mēs parlaments jau esam pieņēmuši lēmumu piekrist pakotnē tādu, kā to piedāvā komisija. Tādas, tāda informācija izskanējusi, bet tā tas nav. Parlaments joprojām, parlamentārā delegācija joprojām izskata kompromisa priekšlikumu, kur piedāvā komisija. Mūsu referents ir Pāvils Zaļevskis. kurš mums noteikti informēs par jebkuru virzību uz priekšējā jautājumā. Mums ir jācenšas pabeigt darbu pie šī jautājuma līdz mūsu sasaukuma beigām, jo eh, tas ir svarīgs pamats nākamajai investīciju politikai. Nu, jāsaka, situācija ir diezgan nepatīkama, ja tā varētu teikt. Mēs jau esam noslēguši vienošanās par investīcijām vai vismaz noslēguši sadaļas, kas attiecas uz investīcijām sarunās, un tagad mēs nevaram pateikt partneriem, kas nākotnē būs atbildīgs investīciju strīdu gadījumā. Mūsu partneriem tomēr ir tiesības zināt, kas notiks nākotnē. Tad ir vēl divas regulas, par kurām vienošanās jau tikus panākt. Viena ir regula, kas attiec uz Eiropas Savienības un Serbijas asociācijas nolīgumu. Ir panākta vienošanās trialogā decembrī. Un tas pats ir sakāms arī eh, par regulu, kas attiec uz tirzniecības uh, preferenču sistēma attiecībā uz Moldovas vīnu dokuments jau ir ticis apstiprināts plenārsēdē. Mūsu referents bija Jurju Vinklers. Vien viens, vēl viens svarīgs jautājums, par kuru sarunas virzās uz priekšu, ir īstenošanas regula. Arī tā ir ārkārtīgi nepieciešama. Tas ir ļoti svarīgs likumdošanas jautājums lai komisija Eiropas Savienības vārdā varētu uzsākt rīcību par trešām valstīm. Mēs vienojāmies ar padomi par to, ka jāaicina komisija nākt klajā ar kompromisu priekšlikumu. Komisija to ir arī darījusi. Mēs esam gatavi piekrist kompromisa priekšlikumam kā pakotnei, ja, ja padoma arī tam piekrīt. Acīm redzot, pagaidām padoma nav gatava tā rīkoties, un līdz ar to arī te jautājums par regulas nākotni ir neskaidrs. Un visbeidzot, uh, Vēl viena regula, par kur mēs esam panākuši sākotnē vienošanos um, dokuments, uh, par kuru atbildīgs ir Kristofers Fjēlners, mūsu referents. Tātad ārkārtīgi svarīgi jautājumi, bet uh, to nākotni joprojām nav skaidri. Vai būtu kādi komentāri no kolēģi būs? Referenti ir šeit. Nē, komentāru nav. Tad desmitais punkts. Eiropas Savienības un Vietnams brīvās tirsniecības nolīgums. Rezolūcijas priekšlikums. Referents ir Zahradilkungs. Viņš nav ieradies. Esmu saņēmis informāciju, ka viņš ir ceļā uz parlamentu. Vai mums būtu jāietur pauze, vai varbūt uzklausīsim komisiju? Elena Koenig. Koenig. But Joanna is not terrorist. Jewish. Well, I'll make a pause uh, for 15 minutes. Tādā gadījumā 15 minūšu pārtraukums. Look, this is a committee made of parliamentarians. If parliamentarians are, are not there, I... Šī sanāksme ir paredzēta deputātiem, un ja deputāti nav ieradušies, es nevaru viņus aizstāt. Es uzstāju uz to, lai politisko grupu pārstāvi ierastos. Viņiem ir jānozīmē atbildīgs cilvēks, lai vismaz minimāls deputāts skaits ierastos. I used to say that to be punctual. Es mēģinu teikt, ka punktualitāti iemācīties, tas prasa zinām laiku. So 15 minutes pause. 15 minūšu pārtraukums. Okay. Shall we resume our... Labi, tad atsāksim sanāksmi. Mūsu referents Zahara Diela kungs ir ieradies. Tad atgriezīsimies pie desmitā jautājuma. Tātad Eiropas Savienības un Vietnams brīvās tirsniecības nolīgums pašreizējais stāvoklis. Mums ir jāsagatavo rezolūcijas priekšlikums, un es došu vārdu mūsu referentam Janam Zāhradil kungam, lūdzu, vārds jums. Thank you, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms atvainojos visiem komitejas locekļiem, ka liku viņiem gaidīt, jo, diemžēl, eh, bija pietiekami neapdomīgs, lai eh, ierastos ar rīta reisu eh, Briselē un biju aizkavējies sastrēgumos ceļā no lidostas. Tagad pievērsīsimies jautājumam, kā atbildīgais referents jautājumā par Eiropas Savietības un Vietnams brīvās tirdzniecības nolikumu. Es ar prieku jūs iepazīstināšu ar šo rezolūcijas priekšlikumu, kura mērķis ir um, parādīt Eiropas Savienības prioritātes um, šajās sarunās. Pagaidām mums ir izdevies virzīties uz priekšu pietiekami raiti, un iespējams, ka sarunas izdosies noslēgt līdz 2014. gada beigām. Tātad vēlreiz vēlos apsveikt panākto progresu šajās sarunās pēc pirmajiem pieciem sarunu raundiem. Es um, pateicos arī komisijai par to, ka tā regulāri ir informējusi Inta komandu Un es sagaidu, ka arī nākotnē eh, šī informācijas sniegšana eh, tiks turpināta, tā ir ļoti laba prakse. Es ceru, ka um, arī um, turpmāk darbs mums būs veiksmīgs ar ēnu referentiem un visām citām iesaistītajām pusēm. Un es priecājos arī par to, ka komisija grasās nākt klajā ar paziņojumu Marta plenārsesijā par stāvokli šajās sarunās, lai mums. Uh, izdotos saprast, cik tālu mēs esam tikuši šī sasaukuma laikā, jo um, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Um, īsumā rezumējot rezolūcijas saturu, vēlos norādīt uz svarīgākajiem jautājumiem. Vispirms mums ir jāpanāk tas, lai brīvās tirtniecības nolīgums būtu pilnīgi saskaņā ar uh, Pasaules tirsniecības organizācijas eh, noteikumiem, lai tas būtu saskaņā ar mūsu politiku tiešo investīciju eh, jomā un arī, eh, lai pietiekam uzmanību tik koncentrēt uz maziem un vidējiem uzņēmumiem darba vietu radīšanu. Otrakārt ir jācenšas atbrīvoties no tarifu un beztarifu šķēršļiem pieļaujot zinām asimetriju tirgus atvēršanā jūtīgos tirgus sektoros abās pusēs. Uh, Treškārt ir nepieciešams abām pusēm eh, respektēt abu pušu eh, tiesības regulēt eh, to, kas attiecas uz publiskajiem pakalpojumiem, lai, šī, lai nebūtu divpusējas tirsniecības ar nepamatotiem pasākumiem. Un ceturkārt ir nepieciešams organizēt pietiekam mediāciju, lai Um, novērst dažādu šķēršļus un lai saskaņot to visu ar starptautiskiem standartiem. Piektkārt, ir nepieciešams Eiropas Savienībai skaidri formulēt savas intereses, uh, bet ne tikai uh, tirgus uh, liberalizācijas jomā, viens, divi un trīs kategorijā attiecībā uz dažādiem pakalpojumiem, bet arī uh, runājot par vienlīdzīgu attieksmu uz visiem investoriem un pakalpojumu sniedzējiem izšķirīgos sektoros, kā piemēram banku sektorā, apdrošināšanā, eh, transporta nozarē un citās, un lai nodrošinātu augstu līmeņa patērētāja aizsardzību, nodrošinot uh, pietiekama noteikuma ievērošanu gan no vietējo, gan no ārzemju operātoru puses. Seškā, seškārt ir nepieciešams nodrošināt atklātu uh, biznesa vidi, uh, kas attiecas uz publiskā iepirkuma līgumiem un valsts uzņēmuma darbību. Septītkārt, ir nepieciešams, lai uh, piekļuvu tirgumu būtu skaidrs sasaistīta ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un sanitāro un fitosanitāro standartu ievērošanu. Un astotkārt, kas nav mazāk svarīgi, ir jāpēc tas, lai būtu arī sadaļa, kas attiecas uz ilgspējīgu attīstību un uz starptautisko cilvēktiesību ievērošanu un arī uz dažādu pasākumu, kas vērsti uz vidas aizsardzību ievērošanu. Tātad tik tā par šo uh, rezolūcijas saturu. Es ar prieku pieslīpēšu šo rezolūcijas priekšlikumu strādājot kopā ar ēnu referentiem, lai uh, galīgo dokumentu varētu pieņemt uh, martā plenāra sesijā. Lielas paldies vēlreiz! un vēlreiz es atvainojos par to, ka aizkavējos. Paldies! Paldies referentkungam. Tagad uzklāsīsim ēnu referentu. E, EPP. Vārdā lūdzu. Glatfelder kungs, paldies par doto vārdu. Manuprāt, šīs teksts ir ļoti labi izstrādāts. Vēlos apsveikt referentu. Svarīgākie jautājumi ir skatīti katrs atsevišķi tekstām, pamatojoties uz ļoti labiem ieteikumiem un labi izvēlēto pieeju. Uh, kā arī viņš neiekrītu, nu, lamatās kaut ko sagaidot tādu no brīvās tirsniecības nolīguma, kas būtu pārspīlēts. Nē, tekstā tiek skatīti jautājumi, kas tik tiešām pragmatiski ir saistīti ar tirsniecību. Es varu atbalstīt šo mm, ziņojumu, protams, ir dažas detaļas kuras mēs gribētu risināt, bet kopumā vēlreiz apsveicu referentu. Paldies! Paldies, S un D, Langikungs. Paldies, priekšstādākungs. Arī es gribu pateikties referentam un domāju, ka daudzi pamatpunkti ir nozīmīgi un pareizi uzsvērti, bet gribu un um, divus punktus īpaši izcelt. Un arī vēl aicināt īpaši tos ievērot. Viens no jautājumiem ir par dzīvnieku aizsardzību. Mēs zinām, ka Vietnamā, ka Vietnam tā ir viena no tām valstīm, kurā īpaši uh, plaša ir uh, dzīvnieku tirdzniecība, un tas šī valsts tiek uh, izmantot arī kā tāda tirdzniecības platforma, un ne tikai tie dzīvnieki tiek tirgoti, kas šajā valstī ir, bet arī uh, tas tiešām šī valsts tiek izmantota kā tirdzniecības platforma. Un ir eh, zināms neskaidrības, kāda tad šie noteikumi eh, tur tiks eh, piemērot. Acīm redzot, Vietnama ir gatava akceptēt sarunas par dzīvnieku labturību, animal welfare sarunās iesaistīties, bet katrā gadījumā uh, īpaši ilgtspējīgas sadaļa šajā kontekstā ir ļoti nozīmīga. Un, ja mēs runājam par šīs, de, šīs daļas nozīmīgumu un ja mēs SPS sadaļā runājam par dzīvnieku labturību, un gribu pieminēt arī uh, sarunas ar Čīli un Koreju, kurā tas arī tā tika uh, darīts, tad es gribētu to arī kā grozījumu uh, iesniegt. Un otra piezīme par 13. punktu par ilgspējības sadaļas izveidi un arī veidošanu. Es redzu, ka sarunas jau tagad ļoti uh, izteikti notiek starp Eiropas komisiju un valdību. Vietnamā netiek praktiski veidota uh, Uh, sarunu platformu ar arotbiedrībām vai pilsonisko sabiedrību, arotbiedrībām praktiski nav nekādas ietekmes uz uh, sarunu gaidu. Un es domāju, ka mums jānodrošina tas, ka sarunu fāzē, bet arī, protams, šīs nolīguma īstenošanā sociālais dialogs tiek uh, iesaistīts un tāpat arī dialogs starp darba devējiem un arotbiedrībām. Tā, lai šis nolīgums nāktu tiešām par labu iedzīvotājiem, un tādēļ es gribētu tiešām vēl stiprināt šo punktu. Paldies! Next is... Uh, paldies, un zaļo vārdā. Pikēļa. Uh, trade for the benefit of the population. Liels paldies! Jā, tiesniecība iedzīvotāji interesēs ir galvenās intereses un arī, jo. Uh, Eh, zaļie uzskata, ka šajā tirzniecības nolīgumā ir jāuzsver cilvēktiesības, nevajadzētu tikai atsaukties cilvēktiesībām, cilvēktiesību dialogā partnerības eh, sadarbībā cil, eh, kopš Lisbonas līguma, tātad cilvēktiesības ir pilnā mērā jāiekļauj tirzniecības politikā, ir jānodrošina, lai jebkāda veida brīvās tirzniecības nolīgums, kādu noslēdzam ar Vietnamu, arī nepārkāp cilvēktiesības un ka tas neliedz arī pieņemt jaunas cilvēktiesības pienākums. Līdz ar to šis ieteikums novērtējums par cilvēktiesībām ir absolūti svarīgs, un komisija ir uh, apņēmusies arī veikt uh, šādu izvērtējumu demokrātijas rīcības plānā. Tas ir īpaši svarīgi arī šajā konkrētajā gadījumā, jo mēs redzam, ka cilvēktiesību situācijas pasliktinās Vietnamā pēdējo gadu laikā cilvēki tiek ieslodzīti tādēļ, ka viņi uh, brīvi izsakās. Mēs arī uzskatām, ka cilvēktiesību klauzula ir jābūt saistošai un arī īstenojumai, piemērojumai. Mūsu prečīs uzskatām, ka cilvēktiesības ir galvenā uh, kārts, ar kur jāspēlē Eiropas Savienībā, ja mēs vēlamies uh, veicināt cilvēktiesības, ir jāveicina cilvēktiesību noteikumu īstenošanu. Uh, un mēs uh, esam pret uh, ZS iekļaušanu šajā nolīgumā, uzskatām, ka tas nav pareizais uh, risinājums, uh, tiek veikts masīvas investīcijas uh, uh, dažādos. Uh, resursu, dažādās resursu ieguvā, ieguvēs, tas notiek nelegāli arī Vietnamā, un uh, ASDS ietu pretējā virzienā, ja mēs runājam šeit par cilvēku tiesību klauzulas ievērošanu. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka mm, mums nevajadzētu prasīt Vietnamā visu liberalizēt, nekavējoties. Mums ir jāņem vērā Vietnamas situācija, ka tā ir uh, valsts, kas vēl attīstās un tā ir jākļūst vēl. Uh, mm, turīgākai, un tādēļ eh, liberalizācija visās jomās nav laba ideja, nevajadzētu nevajad, būt piesardzīgiem. Ir jāņem vērā arī pārējais periodu un tam līdzīgi. Liels paldies! Liels paldies, ja cilvēktiesība klauzula juridiski ir saistoša un īstenojuma jautājums par to, vai tā tiek īstenota praksē, bet tas ir cits jautājums. Nākamais eh, Pols Mērfijs Goevārdā. Liels paldies! Paldies referentam. Man ir jāteic, ka es nevaru pilnībā piekrist ARF uh, ar ziņojuma uh, toni. Izskatās, ka Vietnama šeit tiek skatīta jau kā attīstīta valsts, kur ir tātad skatīts šī apusējības jautājumi tam līdzīgi. Nē, es domāju, ka ir jābūt uh, lielākai ir jāatsaucēji uz, dā, uz strādājošo tiesībām, arī runāja par starptautiskas darba organizācijas noteikumiem, jā, bet, nu, realtātē tiek pārkāpti nepārtraukti strādājošo um, situāciju un tiesības, lai viņi varētu arī veidot neatkarīgas arotbiedrības, ir arī problēmas saistībā ar piespiedu darbu. Un tad arī Eiropas Savienības eh, multinacionālās kompānijas arī nav gluži nevainīgas šajā jomā veicot importu vai arī konkrēti rīkojoties. Bija arī incidents vairākas gadus atpakaļ, kur Eiropas Savienības arī tīrzniecības, žurnācības kamera arī teica, ka viņi pametīs Vietnamu, ja Vietnama nepacels minimālo algu. Nu, arī tad šī problēma par ISDS. un arī par to, kā viņu galvenās intereses ir pēļņa un nevis ātrisināt uh, uh, vidas un sociālos jautājumus. Tālāk devītajā punktā par liberalizāciju, par valsts iepirkumu liberalizāciju. Mēs uzskatām, ka tas noteikti varētu arī apdraudēt valsts pakalpojums Vietnamā. Uh, un uh, kur mēs arī šeit runājam par vidas pakalpojumiem, varbūt komisija varētu arī sniegt informāciju uh, par to, vai uh, sarunās tiks iekļaut arī noteikumi attiecībā uz vidas pakalpojumu liberalizāciju, vai varētu atrasināt arī uh, Mm, vīdes problēmas un nodarbinātību un bezdarba problēmu par to, ka daudzi saņem ļoti mazu algu. Un septītais punkts par finanšu pakalpojumu liberalizāciju arī šeit. Ļoti zema uzraudzības un kontrolas prakse. Uh, Un atkal šeit mērķis ir liberalizācija un dažos aspektos arī par noteikumu vājināšanu, mazināšanu, kas potenciāli varētu nodarīt lielu kaitēm un destabilizēt situāciju. Paldies. Tagad vārds komisijai. Konigs kundze lūdzu komisijas vārdā.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 to, ka saruna galvenais vedējs uh, ir iesaistīts citās sarunās, līdz ar to viņam nācās pāmest uh, sanāksmi. Tad es esmu viņa vietniece sarunās ar Vietnamu. Rezumēšu, cik tālu esam sarunās ar Vietnamu. Sestais sarunu cikls notika pagājušajā nedēļā. Tas bija ļoti labs. Vietnamas partneri apstiprināja savu interesi noslēgt uh, Eh, sarunas šogad. Viņi ir ambiciozi, viņi ir gatavi piedalīties sarunās dažādās darba grupās. Mums izdevās arī noslēgt sārunas tehniski trīs eh, daļā, eh, par trim sadaļām TBT, muitas, tirzniecības atvieglošana, konkurence. Mēs arī esam ievērojuši progre, ievērojami progresējuši pie dažādiem pantiem, dažādām sadaļām. Tālāk Par vispārējo situāciju mēs jau. Mums joprojām vēl nav vienošanās pār tarifiem. Atgādināšu, Tātad mēs, esam, mēs daudz prasām no Eiropas Savienības puses par jomām, uh, īpaši pakalpojumu investīciju jomām, arī intelektuālo īpašumu tiesību joma noteikumi par SOIs, par uh, valsts iepirkumu, tie tās tikai dažas jomas, kuras mēs vēlamies atrisināt. Arī tarifu jautājumu mēs gribam, lai Vietnama apņemas arī uzsākt sarunas par šiem pārējiem sektoriem, lai mēs varētu uh, panākt labu līdzsvarotu rezultātu. Uzsvēršu arī tagad dažas jomas, kas tika minētas rezolūcijas projektā, to minēja arī daži runātāji šodien. Par SPS, par sanitāriem, fitosanitāriem noteikumiem sarunas ir bijušas sarunas, bet visai sarežģītas. Ko mēs mēģinām šeit panākt? Mēs gribam tiešām noteikt noteikums Eiropas Savienības eksportētājiem uz vietas Vietnamā, tātad, lai ieviestu PTO noteikums un lai arī specifiski nodrošinātu, ka šī piekļuve Eiropas Savienības eksportētājiem būtu vieglāka, tāpat laikā saglabājot nepieciešamos kontrolas pasākums abās pusēs. Tad bija arī komentāri par dzīvnieku labturību, par to notiek pašlaik sārunas, arī SPS grupā, bet kā jau tas tika norādīts, tad uh, ir arī neskaidrība par to, kur tad atradīsies šie noteikumi, kurā vietā tas tiks iekļauts vietnamieši. Nez, nav pārliecināti, ka tas ir jāiekļauj ilgspējīgās attīstības sadaļā. Patiesībā viņi nezin, kur to iekļaut, jo viņiem nav tādas ministrijas, kur būtu atbildīgi par dzīvnieku labturību. Tajā pat laikā uh, ir panti ilgspējīgās attīstības sadaļā, kas ir specifiski saistīti ar tīrdzniecību, ar um, savvaļas dzīvniekiem, par to nelegālo kontrabandu. Tas ir tātad ilgspējīgās attīstības sadaļā. Vietnamieši ir apņēmis pilni, viņi tiešām ir ieinteresēti atrisināt uh, šos jautājumus, bet kas attiec uz, uz ilgspējīgās attīstības sadaļu, nu mēs tur nesam vēl tik tā tikuši, lai varētu runāt par gala rezultātiem. Esam ievērojami progresējuši. Iepriekšējā saruna ciklā sarunas notiek veiksmīgi, bet vēl ir vairāk jautājumu, kuri mums ir jāvienojas, tā skaitā arī par uh, darba tiesībām, kas tika minēts. Protams, tā arī Eiropas Savienībā ir prioritāte vienoties par ļoti spēcīgiem, efektīviem noteikumiem ilgspējīgās attīstības sadaļā. Nu, redzēsim, cik tālu tiksim nākamajā sarunu ciklā. Tagad pievēršoties pie komentāriem par cilvēktiesību klauzulu, kā jau to minēja komisija vairāk kārt. Šī ir absolūta prioritāte Eiropas Savienībai. Vietnamieši to ļoti labi apzinās. Kā jūs labi atceraties, tad uh, Mums jau ir cilvēktiesību klauzula partnerības un sadarbības nolīgumā. Vietnamas gadījumā esam jau noslēguši šādu nolīgumu. Cilvēktiesību dialogs ar Vietnamu ir jau kas tāds, kas ir uzsākts un īstenots arī mūsu divpusējos nolī dialogos, un jau ir notikušas arī pirmās sanāksmes un arī brīvās tiesniecības nolīgumā, kā jebkuros jaunos brīvās tiesniecības nolīgumos, ko noslēdz komisija, būs saistoši um, noteikumi, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām un uh, šī nolīguma īstenošanas mehānismu. Par citām jomām Jāmin arī, ka vietnamieši patiesībā paši ļoti ambiciozi noskaņoti, runājot par ne tikai par nolīgumu noslēgšanu, bet arī par tarifu atcelšanu. Viņi vēlas, lai tarifi tiktu atcelti visā plašā mērogā, nekas nav iz, izslēgts no sarunām, pieskarsimies ļoti plašam lokam. Uh, Un, protams, viņi arī nākuši klajā ar uh, uh, piedāvājumiem par pārējais periodiem, bet, nu, viņi ir apņēmības pilni, lai būtu nulles tarifi mm, un lai tie tiktu panākti tajos termiņos, kādi ir uh, tātad mūsu plānošanas programmā, plānā, par ko vienojāmies pirms sarunu uzsākšanas. Tad vēl viena joma kas varētu arī jūs interesēt, sarunas par uh, uh, pielikumiem, NTB pielikumiem, bez tarifu jautājumi. Lai atvieglo tirdzniecību, vietnamieši ir bijuši visai atvērti attiecībā par sarunām ar šiem beztarifu pielikumiem. Mums bija ļoti labas sarunas par zaļajiem bez tarifu um, jautājumiem, un tad arī jau tad šie zaļās preces un uh, vīdes produkti, kas tiktu atbrīvoti no šiem tarifiem, arī jau tā saucamie zaļie pakalpojumi, kas no tā tiktu uh, atbrīvoti. Vietnamieši ir apņēmības pilni to panākt. Tad mēs arī runājam arī par automašīnām un raugāmies, kāds cits prets vēl varētu iekļaut šajos beztarifu uh, pielikumos. Nu, mēs izmantojam starptautiskos standartus un tādējādi mēģinām atvieglot tirzniecību starp partneru valstīm. Kā to vēlas arī tātad Vietnamas partneri un arī mēs. Esam noslēguši arī sarunas pie konkurences sadaļas, vismaz tehniskā līmenī, jo īpaši, kas ir saistīts ar antitrasta pasākumiem. To ir ļoti sarežģīts jautājums, to īpaši uzsveram. Mums ir arī labi sarunas ar galvenajiem Vietnams sarunu vedējiem par šo un atgādina arī, tas arī minēts rezolūcijā, ka vietnamieši Eh, valsts eh, pārā 40% no ekonomikas, un tad mēs arī gribam nodrošināt to, ka varam arī atrunāt eh, šo uzņēmumu aktīvāku, efektīvāku darbu Vietnamas tirgu par valsts uzņēmumu darbību, lai tad viņi būtu arī uh, atvērtāk. Un tad, nu, mēs raudzīsimies, cik tālu mēs varēsim tikt šajās sarunās par konkrēto nodaru. Un varbūt noslēgumā minēšu valsts iepirkumu. Valsts iepirkums ir sarežģīta sarunu joma jo Vietnama nav pārakstījusi Pasaules tirsniecības organizācijas valsts iepirkuma vienošanos un nesam tālu tikuši diskusijās par valsts iepirkumu sadaļu, jo tur ir visai daudz teksta un, diemžēl, man nav specifiskas informācijas, kā jūs lūdzāt par to, cik tālu esam tikuši sarunās par valsts iepirkuma nodaļu, jo patiesībā mēs līdz tam vēl neesam tikuši, bet ja notikusi pirmā viedokļa apmaiņa, nu, šķiet ar to arī viss, un visbeidzot par uh, IPR, par geogrāfiskām norādēm, arī vietnamieši tagad to visu studē, un IPR sādaļa ir viena no galvenajām, galvenajiem jautājumiem, un arī vietnamieši to ļoti labi apzinās, taču diskusijas vēl ir progresā. Liels paldies! Un pirms uh, dodu vārdu referentam, došu vārdu Davidam Mārtinam. Lūdzu, Mārtin kungs. Jā, nu. Uh, viss kārtībā, es jau dzirdēju atbildi no komisijas, paldies. Un tad referentam pēdējie komentāri. Referent kungs, vai būs kas sakāms? No? Any final comments? Jā. Yeah, uh... Vai jums būtu kādi komentāri? Jā, saka referents, es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par draudzīgajiem komentāriem. Ar prieku uzklausīju, ka šis eh, rezolūcijas priekšlikums saturs ir kopumā pieņemams visām uh, politiskajām grupām. Varbūt trīs punkti, kas vēl būtu jāpiemina turpmākajām sarunām. Es ticu, ka mums izdosies noslēgt sarunas pavisam īsā laikā. Runa ir tikai un vienīgi par pieslīpēšanu, nekādas pamatīgas izmaiņas te vairs nav paredzēts, un es domāju, ka mums izdosies noslēgt darbu pie šī jautājuma pavisam īsā laikā, un mēs varēsim to um, piedāvāt apstiprināšanai komitejā paredzētajā laikā, un līdz ar to pieņemt plenāru sesijā eh, martā. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Grozījums var iesniegt līdz, 20, eh, līdz 27. janvārim 2012. Mēs balsosim eh, mūsu sēdē 14. februārī. Tagad balsošanas laiks sagatavojiet balsošanas kartes un balsošanas sarakstu. Severe. What problem? The problem is, is how, you know, I checked with the statistics department in Kenya, and of course they know the file. So they say if we adopt these amendments, our position will be far uh, position of the council. Hmm. Słuchaj, ja nie dostałem listy do głosowania. Ty dostałeś listy do głosowania na dzisiaj? Gdzie te 10 lat? It was discussed yesterday, so I have no... Uh, let's uh, vote. Uh, we have... Sāksim balsot. Mēs vakar vienojāmies, ka par 11. punktu balsosim kā par pēdējo. Līdz ar to sāksim ar 12. punktu. Statistika attiecībā uz ārējo tirsniecību ar ārpus kopienas valstīm saistībā ar delegēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai. Septītais grozījums. Kas par? Priekšsēdētāji, kolēģi, vēlējos vien informēt jūs, ka manai politiskajai grupai ir divi jautājumi, un tāpēc mēs vēlētos grozīt savu eh, balsošanas sarakstu septītajā un desmitajā punktā mēs vēlētos eh, balsot pret. Uh, un e, saglabāt šos grozījumus plenārsēdē, es domāju, ka, lai mums būtu iespēja skatīt šo jautājumu vēlāk, mēs atbalstam šo dokumentu kā tādu, bet tikai, lai mums būtu iespēja koriģēt savu balsojumu. Tātad septītais grozījums, kas pār? Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. vote. Uh, you have here. Oh, yes. And the vote is. Uh... Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Devītais par, pret, atturās pieņemts. Desmitais par pret atturās pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturās pieņemts. Pirmais par pret atturās pieņemts. Divpadsmitais par pret atturās pieņemts. 13. pār pret atturās pieņemts. Tālāk apsvērumi. Trešais grozījums par, pret, atturās pieņemts. Ceturtais par, pret, atturās pieņemts. Piektais par, pret, atturās pieņemts. Sestais par, pret, atturās pieņemts. Galīgais balsojums par komisijas priekšlikumu tā, kāds tas ir grozījis. Sākam balsot. Viens deputāts par daudz no EPP grupas. Tagad viss ir gatībā, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par rezolūcijas priekšlikumu sākam balsot. Beidzam balsot. Tāds pats rezultāts. Es aizmirsu um, to paziņot, tātad tāds pats rezultāts 19 pār 10 pret. pievērsīsimies nākamajam punktam. Te ir rekomendācijas priekšlikums. Es un Indonēzijas Republikas brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koku izstrādājumu tirsniecību uz Eiropas Savienību. Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts vienbalsīgi 29 par. Apsveic Janik Žado. Tālāk rezolūcijas priekšlikums par šo pašu jautājumu. Nākamais punkts. Referents ir tas pats. Kompromiss grozījums eh, numur viens. 14. punkts. Tātad kompromiss numur viens. Kas par pret atturās pieņemts? Mutiskais grozījums numur viens. Vai kādam ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Ja iebildumi nav, tad balsosim par to. Par pret atturās pieņemts. Devītais. Nē, turpin priekšsēdēs kompromiss numur divi par pret atturās pieņemts. Kompromiss trīs par pret pret atturās pieņemts. Kompromis 4 par pret atturās pieņemts. Kompromis 14. grozījums par pret atturās pieņemts. Kompromis numur 5 par pret atturās pieņemts. Kompromis numur 6 par par pret atturās pieņemts. Grozījums numur 18 par pret atturās pie noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, pārbaudīsim 18. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur 7 par pret atturās pieņemts. Kompromiss 8 par pret atturās pieņemts kompromiss 9 par, pret atturās pieņemts kompromiss numur 10 par, pret atturās pieņemts kompromiss 11 par, pret atturās pieņemts kompromiss 12 par, pret atturās pieņemts komprom... grozījums numur 30 par, pret atturās pieņemts kompromiss 13 par pret atturās pieņemts. Mutiskais grozījums numur divi. Vai kādam ir iebildumi pret, pret šo mutisko grozījumu? Iebildumi nav, tad balsojam par pret atturās pieņemts. 34. par pret. Divdesmit ceturtais saka priekšsēdājs par, pret, atturās, Pieņemts. Pārbaudīsim. Grozījums 34, saka priekšsēdājs. Beidzam balsot. Pieņemts. 35 par pret atturās pieņemts. 36 par pret atturās pieņemts. Kompromiss numur 14 par pret atturās pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturās pieņemts. Piektais par pret atturās noraidīts. Sestais par pret atturās pieņemts. Septītais par pret atturās pieņemts. Pirmais par pret atturās pieņemts. Galīgais balsojums sākam balsot. And the vote is. Beidzam balsot. Divdesmit septiņi pār divi atturējušies, neviens nav balsojis pret. Apsveicu referentu. Piecpadsmitais punkts darba kārtībā. Ieteikuma projekts dalībvalsts pilnvarošana Eiropas Savienības interesēs ratificēt ieroču tirzniecības līgumu. Tas ir ANO līgums, un, protams, Eiropas Savienība nav ANO dalībniece. Sākam balsot. Jā vai nē? Beidzam balsot. Vienbalsīgi. Pieņemts. Apsveicu Davidu Mārtiņu. Tagad par šo pašu jautājumu rezolūcijas priekšlikums. Ieroču tirzniecības līguma īstenošana. Kā zinat, mēs esam vienojušies eh, sagatavot kopīgu rezolūciju ar AFET, un mūsu grozījumi tiks iestrādāti kopīgajā rezolūcijā. Septītais grozījums par pret atturās pieņemts. Kompromiss numur 2 par pret atturās pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturās pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturās pieņemts. Divpadsmitais par pret atturās pieņemts. Noraidīts. Pārbaudīsim. Balsosim par 12. grozījumu. And vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. pār pret atturās pieņemts. 14. pār pret atturās pieņemts. 15. pār pret pret atturās pieņemts. Kompromis grozījums numur 3 par pret atturās pieņemts. 18. par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim balsojumu par 18. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19. par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim, balsojam par 19. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur 4 par pret atturās pieņemts. 22. grozījums par pret atturās pieņemts, 24 par pret atturās pieņemts, 25 par pret atturās pieņemts, 26 par pret atturās noraidīts, 4 par pret atturās noraidīts, kompromiss numur 1 par pret atturās pieņemts. Grozījums numur 2 par pret atturās pieņemts, 3 par pret atturās pieņemts. Viens par pret atturās pieņemts. Un vismēdzot galvu balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Vienbalsīgi apsveicu referentu. 17. punkts darba kārtībā. Kompromiss grozījums numur 1 par pret atturās pieņemts. Kompromiss numur 2 par pret atturās pieņemts. Kompromiss, kompromiss numur 3 par pret atturās pieņemts. Kompromiss numur 4 par pret atturās pieņemts. 15. grozījums par pret atturās pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturās pieņemts. Un gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār 2 atturējušies. Astoņpadsmitais punkts. Atziņam projekts par invazīvu svežzemes sugu introdukcijas un izplatīšanas profilaksi un pārvaldību. Mūsu referente ir Katrīna Berder. Balsosim. 23. grozījums par, pret, atturās, noraidīt. 24. par, pret, atturās, pieņemts. 25. par, pret, atturās, pieņemts. 26. par, pret, atturās, pieņemts. 5. par, pret, atturās, pieņemts. 27. par, pret, atturās, pieņemts pret atturās pieņemts. Mūtiskais grozījums nekādu iebildumu nav. Te jābalso pa daļām. Pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. 28. par pret atturās pieņemts, 7. par pret atturās pieņemts, 8. par atturās pieņemts, 9. par pret atturās pieņemts, 20. 30. par pret atturās pieņemts, 10. par pret atturās pieņemts, 11. par pret pret atturās pieņemts, 12. pār pret atturās pieņemts, 13. pār pret atturās pieņemts, 14. pār atturās pieņemts, 15. pār pret atturās pieņemts, 16. pār pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim, balsosim vēlreiz par 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas bija 16. tātad. Otrais grozījums pa daļām. Trijās daļās. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās. Neesmu pārliecināts. Balsosim elektroniski par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par pret atturās pieņemts. Kompromiss numur viens. Par pret atturās pieņemts. 19. par pret atturās pieņemts. Mutiskais numur viens par. Eh, vai nevienam nav nekāda iebilduma? Nav iebilduma, tad balsosim par. Pret atturās pieņemts. Ceturtais. Nē, saka priekšsēdētājs. 20. par. Pret atturās pieņemts. 21. par. Pret atturās pieņemts. 22. par, pret, atturās, pieņemts. Galvbalsojums. Sākam balsot. And vote is closed. Adopt. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 par, 2 um, atturējušies, 1 pret. Deviņpadsmitais punkts. Atzinums pamatnolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses. Piecvienīgs. Balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 26 was in favor. 26 pār 3 atturējušies. Neviens nebalsoja pret. Apsveicu referentu. 20. punkts. Pretpasākumi attiecībā uz vīnu, kas importēts no es, no Ķīnas tautas republikas puses. Te ir mutiskais grozījums, vai kādam ir iebildumi pret to. Ja ne, tad balsosim par, pret, atturās pieņemts. Un gala balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 27 par, neviens nav balsojis pret, divi atturējušies. Apsveicu. Ko gan es apsveicu, te nav referenta, saka priekšsēdētājs. 21. punkts. Trialoga saruna rezultātu pieņemšana nolūkā nu, panākt ātru vienošanos otrajā lasījumā Mūsu referents ir Fjellner kungs eh, personāla balsojums. Tātad, lai pieņemtu trilogu sarunu rezultātu, sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par, neviens nav balsojis pret, 4 atturējušies, apsveicu referentu. Viņš ir paveicis lielisku darbu. Let's go back uh, to. Tagad atgriezīsimies pie tā, kas sākotnēji bija mūsu pirmais punkts uh, balsošanas sarakstā. Smagnējies jautājums, kurā mūsu referents ir Kristofers Fjellners. Tātad, referent, vai jūs vēlētos teikt dažus vārdus? Liels paldies uh, visiem, kas strādāja pie šī jautājuma, kas iesniedza grozījums. Mums izdevās panākt labu rezultātu, bet tagad es vēlētos pateikties visiem uh, tiem, kas ir strādājuši pie tirsniecības aizsardzības instrumentiem, jo īpaši vēlētos pateikties personālam. Uh, kas ir strādājuši ļoti vēl, tā skaitā arī vakar vakarā, jo mums bija jāstrādā ievērojot ļoti striktu grafiku. Atcerēsimies, ka mēs sākām strādāt jau jūlijā pagājušajā gadā, un mums ir izdevies noslēgt šo darbu piecu mēnešu laikā, un pavīt vēl bija arī eh, vasaras brīvlaiks. Es domāju, to mēs varētu ierakstīt arī Gines rekordu grāmatā. Uh, To ir svarīgi atcerēties, un es uh, vēlētos teikt, ka mums gandrīz pilnībā izdevās, jo, ja mēs paraugamies uz dokumentu uh, tekstu šobrīd, šķiet, ka mums ir 11 kompromisi, kas aptver gandrīz visas jomas, un tas ir ļoti svarīgs uh, modernizācijas priekšlikums tirsniecības aizsardzības jomā. Uh, Es teicu, mums gandrīz pilnībā izdevās, jo ir divas no 13 jomās, kur, jomām, kurās mums nav izdevies panākt kompromisu, kas ir tās strīdīgākās jomas. Un tātad par tām mēs galu galā balsosim uh, šobrīd. Tas bija ļoti svarīgi kolēģiem. Jūs zināt, ka mēs atlikām balsošanu uz vēlāku laiku, bet tas nav tik svarīgi. Ir ļoti svarīgi uh, saprast, ka šāda svarīga jautājuma izskatīšana mūsu sasaukuma beigās nav tas uh, optimālākais risinājums. Es vēlētos aicināt kolēģus uh, izmantot laiku no šā brīža līdz uh, izskatīšanai plenāras sesijā, lai vestu sarunas par šiem, šīm divām jomām. Jo es domāju, ja mums to izdosies panākt, tad mums izdosies um, balsot vienotāk plenāru sesijā arī kā references vēlētos, lai mēs izmantotu laiku, kas ir mūsu rīcībā. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, es vēlos pateikties visiem tiem, kas, ir, kas bija iesaistīti šajā darbā, un jo īpaši darbā pie 11 kompromisiem. Un es domāju, mēs varam lepoties ar sasniegto rezultātu. Paldies! Paldies referentam, tagad balsosim. Tātad 216, 325 pretēji tam, kas ir norādīts, nav atsaukti. Tādējādi mēs par tiem balsosim vēlreiz 260 un 325 mēs balsosim par tiem, jo tie nav atsaukti. Septītais, kurš par? Paret. Nē, atvainojiet, cik priekšsēdēs sajaucu ziņojumus. Trīsdesmit piektais. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss divi par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss trīs par. Pret atturas pieņemts. Man patīk šis pelēkās vietas, priekšsēdājs pirmais kompromiss pār, pret atturas pieņemts, kompromiss astoņi pār, pret atturas pieņemts, kompromiss deviņi pār, pret atturas pieņemts, kompromiss četri pār, pret atturas pieņemts. Tagad blokā balsosim. Pirmais bloks. 127 un citi. Pirmais bloks, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais bloks par pret atturas pieņemts. Trešais bloks par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Trešais bloks. Sākam balsot. Is up. And the vote is closed. Beidzam balsot. pieņemts. Ceturtais bloks par pret atturs pieņemts. Trīspadsmitais grozījums par 13. par pret atturas noraidīts. Pārbaudam 13. elektroniski. Sākam balsot. And vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 197, 199. Sākam, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. Piektais bloks par, pret, atturas, noraidīts. Sestais bloks par, pret, atturas, noraidīts nav skaidrs. Pārbaudīsim sesto elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad Noraidīts. Sestais bloks ir noraidīts. Šeit es apaziņoju, bet jā, tātad noraidīts tagad. 106. 160. Trīs daļās. Patiesībā piecās daļās. Pirmā daļa par. Kurš pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Trešā daļa. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Trešo daļu pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturas pieņemts. Piektā daļa par pret atturas pie, pieņemts. Otro daļu pārbaudam elektroniski. Pārbaudam elektroniski otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kas notiek ar septīto bloku? Atkrīt. Labi, atkrīt septītais. 154, 156. viens, eh, pieci, astoņi. 158. Balsosim tagad 158. Par, pret, atturas. Simt piecdesmit astoņi. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 91 par, pret, atturas, norēdīts. Pārbaudam 91. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 92 par pret atturas noraidīts. 86 par pret atturas pieņemts. 87. Kas notiek? Atkrīt. Astoņdesmit septiņi par pret atturas pieņemts. 151 par, pret, atturas noraidīts. 89, 90 par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudām 89, 90, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 185. Piecās daļās. Pirmā daļā 185. par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par pret. Atturas pieņemts. Trešā daļa par pret. Atturas pieņemts. Ceturtā par pret. Atturas pieņemts pieņemts, piektā par pret atturas pieņemts. Kas notiek 109? Atkrīt. Tas pats arī par 181, 182, 183, 184. Asoties bloks. Par. Pret. Atturs pieņemts. Kompromiss desmit par pretaturas pieņemts. Kompromiss septiņi par pretaturas pieņemts. Devītais bloks par pretaturas noraidīts. Divsimt deviņdesmit septiņi par pret. Mm Nē, tas nav atsaugs 297 par pret atturas noraidīts. Jums taisnība. 291, 291 par pret atturas noraidīts. Čeik, pārbaudam, sākam balsot. Un beidzam balsot. 29 par pret atturas noraidīts. Pārbaudam. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 306 par pret atturs pieņemts. 300. 9 par pret atturas pieņemts. 93 par pret atturas noraidīts. 93 pārbaudam 93. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais kompromiss pār, pretatūras pieņemts. Deviņdesmit pieci par pret. Atturs norēdīts. Deviņdesmit piekto pārvaram, pārvaram. Beidzam balsot. Norēdīts. 102 par pret Arturas pieņemts. Pārbaudam 102. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 111 par, par, 111 par, pret atturas noraidīts. 11. kompromiss par. Ko pārbaudīt? 111. pārbaudām elektroniskā kampaļā. Beidzam balsot. noraidīts. 11. kompromiss par pretaturas pieņemts, kompromiss 12 par pretaturas pieņemts, kompromiss 5 par pretaturas pieņemts. 165 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 165, sākam balsot.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 pret atturas pieņemts 196. Pārbaudam 189. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 196 pār pret atturas pieņemts. 206 par pret atturs noraidīts. Pārbaudam? Nē. 216. Jā, tātad tas nav atsaukts. Balsosim 216. par pret atturas pieņemts. Tagad 226 par pret atturas pieņemts. 228 par pret atturas pieņemts. Divdesmit trīsdesmit divi, divdesmit trīsdesmit trīs par pretāturas pieņemts. Divdesmit trīsdesmit četri par pretāturas norādīts. Divdesmit četrdesmit 286 par pret atturas pieņemts. 287 par pret atturas noraidīts. Pārbaudēm 287. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 311 par pret atturs pieņemts, 316 pārbaudam, 311 to sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 316 par pret atturs noraidīts. Trīsim divdesmit pieci. Nepareiz norādīts, ka tas ir atsaukts, tas nav atsaukts. Balsosim par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam 325. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsimt trīsdesmit deviņi par pret atturas pieņemts. Apsvērumu punkti. Pirmais par Atkrīt, atkrīt. Piektais par pret atturas pieņemts. 84 par pret atturas pieņemts. 36 par pret atturas pieņemts. 36 pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 37 par pret atturs pieņemts. 38 par pret atturs pieņemts. 4 par. Tātad Ceturtais apsvērums punkts, bet grozījums 40-41. Par pret atturas pieņemts. 42 par pret atturas pieņemts. 46 par. Tad tas ir pats, jā. 49? 49. Par pret atturas pieņemts. 50 par. Kas notika? Es zinu, ka mm, pēdējā brīdī ir ievies balsošanas sarakstā izmaiņas, bet ir jābūt kaut kām kļūdainam ar 40, 44. Tad, tad atkrīt 44. jau tiek pieņemts 44. Nu, tas te ļoti jocīgi izskatās. Kurš varētu lūdzu ieviest skaidrību par 44. balsosim par to. Un 43. Vai tas atkrita? 43 atkrīt, 44. Balsosim par pret atturas pieņems. 49 par pret atturas. Nezinu. Nav skaidrs. Pārbaudam 49. 49 pārbaudam 49. Beidzam balsot. Pieņemts. 50 par pret. Atturas. Pārbaudam. Pārbaudam 50. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Atkrīt tie pārējie. 57 par pret. Atturās. Pieņemts. Pārbaudām 57. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56 par pret atturas noraidīts. 58 par, o, oh, atkrīt. 58 balsosim par, par pret atturs norādīts. Piecdesmit deviņi un pārējie atkrīt? Jā. Tas pats arī attiec uz 337. Atkrita? Nē, atkrita. Balsosim. 33, 337 par, par pret atturas. Ko liberāļi nobalsoja? Pārbaudām 30, 337. Beidzam balsot. Pieņems. 65 atkrīt. 65. Divsimt trīsdesmit viens par pret atturas pieņemts. 66, 67 un 68, 69 par pret atturas pieņemts. 70 atkrita. 88 par pret atturas pieņemts. 72 par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 72 sākām balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 230 par pret atturas norādīts. Astoņdesmit, astoņdesmit viens par pret atturas pieņemts. Astoņdesmit divi par ast, pret atturas norādīts. Un Gala balsojums. Sākam balsot. Par komisijas priekšlikumu grozītā versijā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 24 pār 6 pret. Neviens nav atturējies. Tagad balsojums pār rezolūcijas projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tāds pats rezultāts 24 pār, 6 pret, 1 nav atturējis. Apsveicam referentu. Referents, kāds ir jūsu priekšlikums nākamajiem soļiem? Es vēlos eh, pēc iespējas ātrāk skatīt eh, šo plenārsēdē, lai mēs varētu izteikt skaidrāku nostāju, kad arī būsim jau uzsākuši sarunas ar padomi. Labi? Lai varētu uzsākt sarunas, mums ir jāpieņem sekojošs lēmums. Uh, Tad eh, mandāt ziņojums, kā pieņems plenārs. Nē, nē, nē, nē, es nevēlos tagad uzsākt sarunas. Nē, neuzsākt sarunas pirms plenārsēdes. sēdes jo ir daudz cilvēku ārpus zāles, kuriem ir ļoti daudz viedokļu par šo. Mums ir eh, nepieciešams pēc iespējas ātrāk iet uz plenāru sēdi. Labi, ar to noslēdzam balsošanu. Lielas paldies! Next slide.

ask you to settle down, those who are leaving the room to do it. Uh... Tad, nu, lūdzu, pamatiet zāli pēc iespējas uh, ātrāk un klusāk.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 Okay. So Delegation to India is item 24. Yes. Ah, it's next. Okay, okay, okay. So it is right now? Yeah, no, no, now we have 22. No, only two items. Oh. They are very brief. Okay. okay. Yes, okay. Sorry. No, no problem. Okay. Shall we move on? Tā, vai mēs varētu turpināt darbu? 22. punkts - makrofinansiālā palīdzība Tunisijas republikai. Komisija nāk uz klāju ar priekšlikumu. piešķirt uh, finansiālo palīdzību Tunisijai. Šis ir ļoti uh, vienkārši jautājums, jo, kā zināt, ir uh, pamatnolīgums ar padomu šajā jautājumā, līdz ar to mums nekas daudz vairs nav darāms, un apmērus, palīdzības apmērus izvēlās komisija. Tāpēc es kā referents esmu sagatavojis tikai nelielu skaitu grozējumu, lai piemērotos eh, komisijas eh, priekšlikumam un piemērot to pamat uh, nolīgumam. Te nekādu grūtību nav. Taču padome nāca klajā ar ideju palielināt palīdzības apjoms. Es viņam teicu, ka parlaments varētu piekrist šim priekšlikumam tikai tādā gadījumā, ja uh, ir iespēja pieņemt šo jautājumu pašreizējā sasaukuma laikā, un ja šī iespēja netiek apdraudēta. Līdz ar to uzsāku sarunas ar politiskajām grupām, kas piekrīt šim priekšlikumam ar tiem pašiem priekšnoteikumiem. Parlamenta budžeta komiteja, kas ir atbi kuras atbilde arī bija ļoti pretimnākoša. Savā atzinuma projektā viņi varētu atstāt atvērtu šo jautājumu par apmēru, un līdz ar to mēs esam vienojušies ar padomu un komisiju par sakojošo. Līdz šodienai tiks pieprasīts rakstiski no abām institūcijām palielināt palīdzības apjomu, Un mums būs ko, budžeta komitejas uh, atzinums, tātad mums zaļo gaismu, un es attiecīgi iesniegšu arī grozējumus. Un mums izdosies uh, pieņemt šo jautājumu pašreizējā grafikā, proti tātad mūsu sasaukuma laikā. Es domāju, ka tas ir labs kompromiss. Mūsu galvenais mērķis līdz ar to nav apdraudēts un abas pārējās institūcijas padoma un komisija, protams, uh, piekrīt. Es šobrīd vēl neesmu uh, saņēmis rakstisku prasību no abu institūciju puses, gaidu to līdz šodienas pēcpusdienai. Uzsāksim sarunas tagad. Ēnu referenti EPP lūdzu. Jums vārds. Yes, I know. I'm short-sighted, but not that much. Monsieur le Président, je voudrais... Priekšsēdētāj kungs, es sākumā gribētu uh, ļoti atzinīgi vērtēt uh, komisijas uh, darbu sakarā šo iniciatīvu un liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi saistībā ar ekonomiku Nu, Tunisijas ekonomiku, bet arī tas ir nozīmīgi gan ekonomiski, gan demokrātiski. Mēs uh, zinām, ka Tunisija ir uh, tāda ļoti būtiskā struktūra pārveidība procesā. Tas jau notiek trīs gadus, tas iesaista pilsoņus. Šī pārveide ir pārgājusi jaunā fāzē. Divi ļoti būtiski demokrātiski centieni ir veikti pēdējā laikā, tas ir veikusi asambleja un tas ir uh, vienlīdzības jautājums uh, starp pilsoņiem un sieviešu vīriešu vienlīdzība likuma priekšā, un tas ir kaut kas pilnīgi jauns uh, arābu valstu pasaulē. Apziņas un ticības brīvība uh, tiek uh, ierakstīta konstitūcijā, un līdz ar to mm, Tunisija pilnīgi skaidri pagriežas pret uh, šariātu tiesām tiek veidota demokrātiska valsts, tiesiska valsts, bet mēs zinām, ka politiskā stabilitāte nav iespējama pārāk trauslā ekonomiskā situācijā. Un ekonomika ir ļoti e, tāds būtisks jautājums, tas var izraisīt e, arī vardarbību un um, satricinājumus. Uh, Runājot par makroekonomisko attīstību, tie atbalsta jaunos uh, centienus un sasniegums uh, attiecības starp ES un Tunisiju. Uh, balstās uz 2012. gada apņemšanām, kad notika tikšanās, un ES ir apņēmusies atbalstīt demokrātisko pāreju. Mēs ceram, ka šis atbalsts būs saistīts ar Tunisijas tādu integrālu un ar turpinājumu saistītu pie iekšējiem tirgumēs. Un Tunisija tas palīdzētu finansēt. Mm, tās īstenotās politikas. Un priekšsētiekums es gribu atzinīgi vērtēt jūsu priekšlikumus, kas ir saistīti ar to, kā tiek uh, paaugstināts šis palīdzības līmenis, un mēs tiešām esam ļoti uh, interesēti un arī uzmanīgi sekojam, kā padomi un komisija virzās šai virzē. Tagad uh, runājot par šīs palīdzības formu, komisija piedāvā palīdzību tikai aizdevuma veidā. Starp institūciju nolīgums būtu tas pamats, un komisija varētu autorizēt, dot atļauju tādu uh, naudas uh, palīdzību rēķinot uh, attiecībā zināmas daļas uz uh, iedzīvotāju skaitu. Tā tas, piemēram, bija uh, Grūzijas. Um, gadījumā, kad tika pieņemts lēmums 70% IEF palīdzības uzņemties. Un tiek piedāvāta šāda palīdzība arī Tunisijai. Tas ir tas, ko es gribēju teikt, iesaistoties diskusijās, un uzmanīgi uzklausīšu arī pārējo runātāju teikto. Mm. Paldies, un nākošais runātājs. Aldis vārdā Kazākungs. Paldies, priekšsēdētāji Desanes kundze, kas ir mūsu referenta, nav klāt, tāpēc es pavisam īsi iepazīstināšu ar mūsu nostāju. Kā jūs zināt, šāds, šādi makrofinansāla palīdzība piedāvā, palīdz īstenot arī politisko pārēju, un tas veicinās sociālo reformu īstenošanu šajā valstī, ņemot vērā to, cik sarežģīta un trausla ir ekonomiskā situācija. Šīs palīdzības pievienotā vērtība būs tāda, ka tā palīdzēs izveidot stabilu makroekonomisko ietvaru, vienlaikus veicinot ilgspējīgu eh, maksājumu bilanci un arī struktūrālo reformu īstenošanu eh, saskaņā ar starptautisko, valo, ar starptautisko valodas pontu panākto vienošanos. Politiskais atbalsts no Eiropas Savienības eh, palīdzēs stiprināt valdības apņēmību, eh, virzīties uz tiešākam eh, tie, sadarbību, uz tiešāku sadarbību ar Eiropas Savienību. Tas dos arī pozitīvu signālu citām valstīm šajā reģionā par to, ka Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt valstis, kas uzsāk ceļu uz politiskajām reformām arī ekonomisko grūtību laikā. Uh, Tas ir saskaņā arī ar Eiropas Savienības eh, vidusjūras dienvidu piekrasts politiku, lai panāktu ilgspējīgu rezultātu un lai um, tas dotu efektīvākus rezultātus, mums ir jāņem vērā notikuma attīstību uz vietas, jo bieži vien tā var būt daudz sarežģītāk nekā mēs domājam. Un es domāju, pašreizējā kontekstā Eiropas Savienībā ir jāturpina uh, cieša uh, saistība ar, Eiropu, ar Tunisiju un ar šo. Un mums nevajadzētu būt pretrunā ar, ar savu politisko apņemšanos. Tāpēc, principā, mēs atbalstam ideju par to, ka būtu jāpalielina makrofinansālās palīdzības apjoms ar priekšnoteikumu, ka tas ka tas nekādā veidā neietekmēs pašreizējo laika grafiku. Paldies! Paldies, un tagad ECR pārstāvis Zahra Dilkungs. Uh, no, no substantial. Mums nav nekādu nozīmīgu komentāru. Priekšsēdētājs izteikšos pavisam īsi. Grīnas skākie. Nākamais zaļo pārstāvs, Nakalers no kundze. Jā, es piekrītu daudz kam, kas jau izskanēja par Tunisiju un uh, visu pozitīvo attīstību, reformām. Bet jautājums ir, kādā veidā mēs uh, to panākam ar makrofinansālu palīdzību. Mēs neesam principā pret šādu veidu palīdzību, bet mums vajadzētu uh, raudzīties uz to, lai mēs nenovestu pie valsts ieslēgšanas parādos, nu, kuriem tā vairs nevar izkļūt. Atbalsts aizdevuma formā. Nu, man ir jautājums, cik lielā mērā tas veicinās pozitīvās reformas Tunizijā, un vai mums nevajadzētu raudzīties uz uh, citiem uh, palīdzības veidiem. Mums nevajadzētu radīt Tunisijai milzīgus parādus, miljonus, miljards vai divi, tas ir diezgan daudz šādai mazai valstī. Es domāju, ka mums drīzāk jādomā par to, kā mēs šo signālu varētu dot uh, citādā veidā, vai arī kāds uh, veicinošās svirs ir mūsu rokās, lai mēs tik tiešām panāktu situācijas uzlabošanu uz vietas. Tātad mums nav iebildumu principā, bet mums ir jāparaugās rūpīgāk, eh, tieši kādu palīdzību mēs sniedzam, mums ir jāparaugās detalizētāk, vai ar šādu palīdzību mēs tik tiešām panāksim pārmaiņas uz ko labāku. Paldies, Merfīkungs! Jā, ņemot vērā Eiropas vēsturisko lomu reģionā un jo īpaši Tunisijā, um, uh, diktatūras atbalstīšanu un tā tālāk. Daļprojām es domāju, ka mums ir jābūt piesardzīgiem iesaistoties uh, Tunisijas politikā. Mums ir jādomā, kādas intereses tā viss slēpjas. Vispirms ir jāpanāk tas, lai uh, nauda netiktu iztērēta velti. Tas jau ir skaidri arī uh, priekšlikumā, ka um, atmaksāšana ir um, ar īpašiem noteikumiem. Runa ir par specifiskām uh, struktūrālām reformām, par kurām jāvienojas komisijai un Tunisijai uh, saprašanās memoranda ietvaros. Saprašanās memorands starp komisiju un Tunisiju šobrīd nepastāv. Un mums ir nepieciešams tāds, mums ir nepieciešams kāds pamats, uz kur balstoties mēs vedam sarunas. Uh, Un, un mēs varam paraudzīties arī starptautiskā valodas eh, fonda programmu, un tā ir tāda, kādu mēs no šīs organizācijas uh, varam sagaidīt. Tātad fiskālā konsolidācija, kas nozīmē nodokļu palielināšanu, primāro nodokļu palielināšanu. Eh, tātad tas viss gulsies uz strādājošo mazo lauksaimnieku pleciem, nevis uz bagāto cilvēku pleciem, Tad tā dēvētā subsīdija reforma, kas nozīmē cenu palielināšanu un elektrības tarifu palielināšanu, lai uh, paredzētu ietaupījums. Šie uh, pasākumi kopumā ir izraisījuši arī protesta akcijas janvāra sākumā, un cik uh, man zināms, tad šo kustību atbalsta arī tie, kas uzsāka revolūciju Tunisijā. Tātad, es neesmu par to, ka Eiropas Savienības resursi tiek izmantoti, lai kaut ko veicinātu bez uh, īpašiem priekšnoteikumiem. Tātad es nevēlos veicināt neoliberālu programmu īstenošanu Tunisijā. Un es vēlētos uzsvērt šo punktu, um, kas attiec uz parādu. Te ir teikts tikai un vienīgi, ka parāds ir ilgspējīgs un pirms zināma laika um, parlaments pieņēma rezolūciju par to, ka tā apzinās par šādu parādu īstenošanu, eh, esamību un tā tālāk un tā joprojām. Eh, šis jautājums noteikti ir jārisina. Un visbeidzot, kas attiecas uz procedūru, vai tas tomēr nav nedemokrātiski, ka mums nav šāda saprašanās memoranda, uh, Eh, lai ne tikai būtu priekšnoteikumi, bet arī, lai būtu skaidrs, eh, kāds ir saturs eh, šim dokumentam, par kuru sarunas vedīs komisija. Paldies! Paldies, un tagad uzklausīsim komisijas pārstāvi Sādārs kundzi. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, uh, sorry. Es atvainojos, uh, saka priekšsētājs, tā nav Zēderes kundze, kas runās. À, tad viņi izteiksies par nākamo punktu. Tempers kungs. Tas ir tikai protokola nolūkā. Es atkārtoju vēlreiz jūsu uzvārdu. Atvainojos par to, ka sajauc. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos tikai norādīt, ka komisija, protams, atbalsta grozījumus, kas ir ziņam priekšlikumā un kas ir saskaņā ar tiem dokumentiem, eh, kas attiec uz palīdzību eh, Kirgistānai. Es vēlētos izteikt savu atbildes reakciju par padomas priekšlikumu par to, ka summa varētu tikt palielināta līdz 300. No komisijas viedokļa tam būtu labs ekonomiskais pamatojums, jo makroekonomiskā situācija joprojām ir kritiska, ir milzīgs eh, fiskālais deficīts un tekošā konta deficīts. Um, um, tas ir pārsniedzis pat prasības, kāds bija starptautiskajam valūtas fondam, un tas viss apdraud, jau šobrīd apdraud politisko pārēju. Un šobrīd tiek izveidota jaunā valdība, kas ir gatava īstenot nepieciešamās reformas un īstenot nepieciešamo pielāgošanās programmu, uh, lai atbilstu starptautiskā valūtas fonda prasībām. Es domāju, ka būtu labi palielināt šo atbalstu līdz 300, kā piedāvāts. Komisija uzskata, ka to ir iespējams īstenot, tas būtu pieaugums tikai un vienīgi par 4,5 miljoniem. Tālāk bija jautājums, ko uzdeva uh, Francijas pārstāva, kāpēc mēs neizmantojām grantu elementu. Tas ir tikai un vienīgi, lai skaidrotu uh, eksante izvērtējumu. Diemžēl Tunisija neizpilda priekšnoteikums lai saņemtu šādi grantu elementi, ņemot vērā um, to, cik liela ir valsts ieņēmumi uz iedzīvotāju, un arī um, valsts parāds ir um, zemāks nekā tas būtu paredzēts. Nav, tāpat arī nav skaidrības par to, kāds ir Tunisijas attiecības ar Starptautisko valūtas fondu un uh, citām organizācijām. Balstoties uz šādu metodoloģiju, un arī, lai rīkotos saskaņā ar līdzinējo garu, eh, proti mēs piešķiram drīzāk eh, aizdevums nekā uh, grantus. Tāpēc arī komisija vēlētos palikt pie līdzinējā priekšlikuma. Tālāk komentāri par sapratnes memorandu. Jā, kopumā var teikt, ka būs eh, saprants memorands un būs priekšnoteikumi, bet vispirms mums ir nepieciešams panākt to, lai padomam parlaments apstiprina šos lēmumus, pirms mēs uzsākam sarunas un parakstām eh, saprants memorandu. Protams, ka būs šāds dokuments, un šī palīdzība eh, tiks pakļaut priekšnoteikumiem, par kuriem būs panākt vienošanās sapratnes memorandā būs virkne priekšnoteikumu, kurus mēs definēsim, un uh, tie būs saistīti ar publiskie finanšu pārvaldību, uh, nodokļu reformu un tā tālāk un tā joprojām. Lai atvieglotu situāciju uh, tām maisaimniecībām, kuras uh, krīze ir skārus visvairāk, uh, vairāk. mēs centīsimies arī veidot ciešākas attiecības starp Tunisiju un Eiropas Savienību. Kas attiecas uz uh, parādu? Jā. Protams, tas palielinās valsts parāda apjomu, bet uh, kopumā valsts parāds ir labi pārvaldāms. Es domāju, ka tāpēc šis priekšlikums ir saprātīgs un īstenojams. Paldies! Uh, thank you very much! Lielas paldies! Tad, nu, ir liels atbalsts, lai varētu piešķirt šo finanšu atbalstu Tunisijai. Tas tik tiešām ir uh, vajadzīgs un ir īstais brīdis to darīt. Grozījuma iesniegšanas termiņš nākam eh, ceturtdien 12. Tikmēr eh, pārdomē lūdz arī pagarināt termiņu. Viņa lūgumā palielināt summu. Tad termiņš līdz rītdienai. Tas attiecēs komisiju. punkts numur 23 mūsu darba kārtībā. Nolīgums starp Eiropas Savienību un vairākām valstīm - Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Hongkongu, Indiju un Japānu. Saskaņā ar 94. gada vispārējais vienošanās par pakalpojumu tirsniecību 21. pānta attiecībā saistību grozīšanu Bulgārijas un Rumānijas saistību sarakstos tām pievienoties Eiropas Savienībai. tas ir pienākums, kas izriet no gads vienošanās. Referents Jānis Zahradils. Tad arī viņam vārds. Lūdzu. Paldies, priekšsētāji kungs. Jūs jau gandrīz visu arī pateicāt, uh, kas ir svarīgs par šo jautājumu. Rumānija un Bulgārija pievienojās, pievienojas arī PTO pirms pievienojas Eiropas Savienībai un pēc, pievienojā, pēc pievienošanās Eiropas Savienībai. Uh, Tā vajadzēja arī grozīt savus PTO apņemšanās pakalpojumu jomā, grozot uh, programmu vispārējā vienošanā par precēm un pakalpojumiem, lai uh, Bulgārijas un Rumānijas saistības arī tiktu iekļaut šajā vienošanās. Tādējādi Bulgārija un Rumānija tām jāsniedz PTO dalību valstīm, ir tādas pašas saistības attiecībā uz piekļuvi tirgiem, jo īpaši telekomunikācijas pakalpojumiem, kā to nodrošina Eiropas Savienība. Tad Bulgārija arī vēl atvieglos trešo valstu investoru piekļuvu apdrošināšanas sektoram, Rumānija atvieglos arī pārobežu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu trešo valstu operatoriem viņu tirgos. Tādējādi saicinu Ida komiteju. Uh, sniegt savu piekrišanu šai vienošanai. Paldies, priekšsēdētē. Ēnu referenti, Štasnīgungs, CPP. E Paldies, priekšsēdētāji kā jau tas tika teikts, tad šī vienošanās ir visai tehniska rakstura, tomēr ļoti svarīga vienošanās, līdzīga tai, kuras, kura tika parakstīta 2007. gadā. Arī no 12 nu, valstīm Eiropas Savienība paplašinājās līdz 25. Šoreiz tātad Rumānija, Bulgārija arī um, pievienojas Eiropas Savienībai un uh, viņām ir tiesības arī uh, iekļauties šai sarakstā. Tad astoņas valstis, tā skaitā arī Ķīna un Meksika, kuras pēc tam tika Uh, izņemtas un palika Austrālija, Brazīlija, Kanāda, Hongkonga, Indija un Japāna, kas ir iekļauta uh, sarakstām. Tādējādi mums ir uh, šī vienošanās un tas ir tikai godīgi. Tādēļ arī es un man politiskā grupa var piekrist un atbalstīt šo vienošanos. Paldies, Langekungs! Danke, Herr Vorsitzender! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, patiesi. Pamatojoties uz 21. pantu, gads dalībvalstis var uh, prasīt sarunas, ja ir izmaiņas. Un uh, iestājoties Bulgārijai un Rumānijai, ir šīs izmaiņas. Un, uh, kā jau tika teikts, sešas valstis ir prasījusi šīs izmaiņas un jā, starp laikā. Uh, Šīs sarunas jau ir noslēgtas un, kā jau tika teikts, it īpaši apdrošināšanas jomā būs izmaiņas sasībā ar Rumāniju un Bulgāriju. Es domāju, ka tas ir tāds saprātīgs risinājums un arī mēs atbalstam referenta priekšlikumu atbalstīt to arī politiski apsvērumu dēļ, jo mēs, es domāju, arī kopumā komiteja ir eh, nostā, tās nostāja tāda, ka mēs atzīstam PTO nosacījumus un gribam arī spēcināt eh, divpusējos nolīgumus, un arī mūsu interesēs ir, lai to īstenot pēc iespējas ātri, un, protams, arī ievērojot eh, tās sarunas, kas sākas ar tīzaproti pakalpojumu nolīgumu un tādēļ ir ne, nepieciešams, lai mūsu gada saistības ir aktualizētas. To uh, man ļoti skaidri teica Kutas kungs, kas uh, šodien, diemžēl, ir Rumānijā. Viņam tur ir jābūt. Paldies. Un tagad komisija. Sērens kundze šoreiz. Paldies. Kā jau tas tika norādīts, vienošanās ir visai tehniska. Tā atspoguļo procedūru, kas ir jāievēro PTO. Sarunas jau ir noslēgts vairākus gadus atpakaļ. Mums bija procesuāls problēmas ar vienošanās parakstīšanu, bet tagad esam gatavi to darīt. Tādēļ arī paldies par atbalstu. Apportēju final comments. Referent, gala komentāri būs. Nē, paldies, priekšsēdētē. Labi, grozījuma iesniegšanas termiņš piekdiena 12. dienā. Un pieņemšana komitejā nākamajā sanāksmē februārī. Delegācijas vizīte Indijā. Iepazīstināšana ar komentē, komandēm ziņojumu. Delegācijas vadītājs Zalevska kungs, kurš ir komitejas vicepriekšsēdis, viņam arī dodu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi secinājumi par mūsu delegācijas vizīti Indijā. Vizīte notika pagājušā gada augustā rudenī. Delegācijas mērķis bija saņemt in informāciju no Indijas valdības parlamenta pārstāvjiem, dažādām iesaistītajām pusēm, tā skaitā arī ok ekonomiskajiem operatoriem un pilsonisko sabiedrību par vispirms uh, trūkumiem, kādēļ nav panākt vienošanās starp Indiju un Eiropas Savienību brīvās tirsniecības jomā, otrkārt par Indijas nostāju pēdējā sarunu ciklā par mm, 9. PTO ministru sanāksmi Balī, treškārt par uh, politisko realitāti, ekonomisko realitāti uz vietas, kas arī ietekmē Indijas nostāju tirsniecības politikā. Šī bija arī lieliski iespēja, lai arī varētu nodot parlamenta gaidas par iespējamo Indijas Eiropas Savienības brīvās tirsniecības nolīgumu, kā arī par PTO lomu uh, vizītē bija ļoti intensīva programma. Mēs apmeklējām ne tikai Delī, Indijas galvaspilsētu, bet apmeklējām arī finanšu ekonomisko galvaspilsētu Mumbaju, kā arī uh, pumaļu, kas ir ļoti svarīga Indijas industriālais uh, reģions. Tātad šī puna vizītē tajā bija ļoti svarīga. Uh, lai varētu arī saprast, kāda ir situācija attiecībā uz autoražošanu, rezerves daļu ražošanu, jo mēs apmeklējām galvenos Indijas un Eiropas ražotājus. Mēs arī uzzinājām par viņu izaicinājumiem uzņēmēja darbībā, kā arī mēs uzzinājām par uh, Indijas automobiļu tirgu sasošo krīzi Delī notika auglīgas, dzīvīgas, ilgas diskusijas par uh, Indijas, ar Indijas parlamenta tīrzniecības komitejas pārstāvjiem. Pat ja parlamentam ir tikai konsultatīva loma Indijas tirzniecības politikā, diskusijas mums sniedza labāku izpratni par uh, indiešu paustajām bažām attiecībās brīvās tirsniecības nolīguma ar Eiropas Savienību. Uh, Šī sanāksme tikšanās ļāva mums arī risināt dažus pārpratums par Eiropas Savienību, pār tās politiku un šo nolīgumu. Mēs arī varējām uzsākt dialogu ar Indijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tad arī mēs redzējām, cik patiesībā dzīvīga un aktīva ir Indijas pilsoniskā sabiedrība jautājumi, kas saistīti ar cīņu pret bērnu darbinātību, lauka attīstību, pārtiks nekaitīgumu un citi jautājumi tika apspriest mūsu tikšanās laikā. Notika arī preskonferences dēlī, kas arī nodrošināja zināmu plašsaziņas līdzekļu uzmanību mūsu vizītei. Mumbajā mēs galvenokārt runājām ar uzņēmēju darbības pārstāvjiem e, Indijas, Eiropas Savienības uzņēmējiem, kāda ir viņu gaidas, nostāja viedokļa attiecībā uz Indijas, Eiropas Savienības brīvās tiesniecības nolīgumu un mūsu attiecībām. Uh, Man lielākā daļa uzņēmumu pārstāv izvēlas piesardzīgu pieeju attiecībā uz brīvās izniecības nolīgumu slēgšanu Eiropas Savienību, tomēr tekstila nozars pārstāvi pār ļoti pozitīvu viedokli. Tad īpaši uzmanību pievērsām arī jautājumam attiecībā uz piekļuvi medikamentiem. Tā ir aktuāla problēma. Parlaments seko ļoti aktīvi šai problēmas risināšanai mūsu sarunās ar partneriem Indijā. No sarunām arī mēs secinājām, ka Indijas iesaistītās puses saņem mazāku informāciju par sārunu situāciju, pateicoties arī darbam, ko veic mūsu monitoringa grupa Indijā. Tātad uh, viņi cieši no tātad zemes uh, šīs uh, caurspīdīguma Indijā. Eiropas parlaments vēl nav uh, īpaši pazīstams Indijas politiskajā vidē. Šī vizīte ļāv norādīt, kā Eiropas Savienība joprojām vēlas noslēgt uh, vienošanos par brīvtirdzniecību ar Indiju. Tagad par to notiek sarunas jau vairāk nekā sešus gadus. Tika arī mums norādīts skaidri, ka diezin vai šī vienošanās tiks panākta līdz Indijas parlamentu vēlēšanām, kas notiks šī gada maijā. Galvenā vadošā pārtija un kongresa partijas vadītā koalīcija ir zaudējusi lielākajās valsts, valsts vēlēšanās. Un pašlaik valdība ir ļoti uh, lēna un uh, diezin vai šogad notiks ievērams politiskās izmaiņas. Taču Vēlēšanu rezultāti mājā varētu ietekmēt arī eh, tirsniecības sarunu, sarunas ar Eiropas Savienību. Taču kāda konkrēta šī ietekme būs, tas vēl, protams, būs jāredz. Paldies, jā. Un tagad Marija Bedija, kas netika, nebija tikai delegācijas vadītāja, bet arī referente eh, pieziņojumiem par Indiju. Eh, jā, paldies. Es piekrītu tam, kas tika teikts par šo delegācijas braucienu un gribētu vēl tikai vēl pāris iespaidus pievienot, stāstot par šo ceļojumu. Jūs atcerēsieties, ka mēs uzdevām jautājumu attiecībā uz to, cik liederīga ir šī vizīte Indijā, jo ir plānots vēlēšanas gan Indijā, gan arī šeit Eiropas parlamentā. Bet es domāju, ka pieņemtais lēmums bija pareizs, un mēs tiešām gribējām redzēt, kā attīstās situācija, cik iespējama ir turpmāka darbība, un es domāju, ka ir uh, tāda pozitīva attieci, attīstība katrā gadījumā jāuzsver, bet eh, daudz kas arī vēl ir jāizdara. Eh, bez tam eh, mēs uzsverām to, ka ir jākoncentrē uzmanība uz progresu, kāds ir līdz šim bijis sasniegts sarunās, un ka mums arī pilnīgi skaidri ir Indijas partneriem jāpasaka, ka stratēģiskā tirdzniecības nolīguma uh, aktivitātes un darbība ir jāturpina. Vēl gan daudz, kas ir jāizdara, lai pilnībā atbilstu tam, ko sagaida abas puses. Un tas ir tāds darbs, kas ir jāturpina. Jāturpina tā, lai uh, būtu labāka informācija Indijas pusē, gan ekonomikas pārstāvi, gan arī nevalstiskas organizācijas, gan arī parlaments ir labāk jāinformē, jo mūsu iespējas eh, bija tāds, ka nu, nav tādas precīzas eh, informācijas, eh, par ko īsti iet runa, kādas priekšrocības sagaida Indiju, eh, kas labs ir iespējams. Taču domāju, ka darbs kopumā ir pabeigts ļoti labs. Mēs ļoti skaidri arī eh, norādījām uz to, cik tālu mēs varam virzēties eh, uz priekšsarunās un kādas ir perspektīvas kāda ir komisijas nostāja, un, un līdz ar to skaidri ir tas, kā varētu turpināt sarunas. Paldies! Nu, varbūt būs arī laimīgs beigas, kas to lai zina. Paldies! Paldies par informāciju par vizīti Indijā. Komisija, vai jums būtu kas sakāms par šo? Par stāvokli, situācijas, sarunājas ar Indiju? Kāds ir jūsu vārds protokolam? Tas mums nepieciešams. Vēlos uzsvērt, ka mēs varam uh, um, augstu novērtēt Eiropas parlamenta interesi par uh, Indijas uh, Eiropas Savienības tirzniecības uh, sarunām. Šī uh, vizīte bija ļoti vērtīga. Uh, lai norādītu to, kādas dažādas lomas spēlē dažādas Eiropas Savienības institūcijas tirsniecībā. Tātad vispārējās vēlēšanas notiks aprīlī maijā Indijā. Un uh, tagad nacionālā līmenī galvenais uzmanīgi pievērst šīm uz, eh, vēlēšanām, un tad mēs sagaidām jauno valdību, un tad turpināsim brīvās izniecības sarunas ar Indiju. Paldies! Cerams, saka priekšsēdētājs. 25. punkts uzraudzības grupu darbība. Čīla. Karēkundze ir. Uh, referenti no EPP par iespējamu arī uh, nolīgumu modernizāciju Čīli. Par to jau runājam arī pagājušas nedēļas Strasbūrā plenārsēdā. ASV e monitoringa grupa noturēja arī savu sanāksmi 7. janvārī. Ko vadīja Ignācijā Garsie, galvenais sarunvedējs, par sarunām, kas notika Vašingtonā decembrī. Es esmu referents, tad nu norādīšu, ka jaunā schēma, par ko esam vienojušies ar komisiju, noturēt sanāksmes līdz un pēc katra saruna cikla, tas notiek ļoti labi. Man ir ļoti vērtīga informācija, kas nāk no komisijas šai sakarā. Un bet mūs arī informēja par to, ka atšķirība. Atšķirības un problēmas tātad kādas bija atrasināts līdz ar to. Nā. Tikšanās ar Digūhtu kungu un ASV e pusi notiks pēc dažām nedēļām. Un tas būs ļoti svarīgi. Lai varētu veikt efektīvu progresu sarunās. Ma Mahreba. Magreba. Tātad par nolīgumu ar Maroku. Maroku. Īpaši tiks runāts par geogrāfiskajiem izcelsmes norādēm. Sarnēs ir galvenais referenti, viņš šeit nav. Ā, jūs jūs neredzējāt, atvainojiet. Jūs esat uh, te aiz paneļa paslēpsies. Nu, ko tad atgriezīsimies pie Čīles un došu vārdu referentei. Korejā kundzei. Atvainojiet, neredzējis. Jūs lēpieties. <laughs> Gracias, presidente. Eh, muchas gracias. Quisiera informar, como, como ha dicho. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man ieteica, ka pagājušajā nedēļā mēs prezentējām mūtisko jautājumu komisijai, kas attiecas uz uh, tirzniecības sādaļu modernizāciju, kas ir šajos asociācijas nolīgumos starp Eiropas Savienību un Čīlu un Meksiku personīgu iemeslu dēļ nevarēju piedalīties Strasbūrā debatēs, bet tā kā referente pie jautājumu par tiesnesības attiecībām Čīles arī informēja komisiju par attiecīgajiem jautājumiem par modernizāciju, par šīm asociācijas nolīgumu modernizāciju. Debašu laikā izskanēja, ka šis nolīgums ir bijis ļoti veiksmīgs kopš tā stāšanās spēkā 2003. gada 1. februāra. Ir palielinājusies uh, tirzniecība līdz 8% sasniegt 19,1 miljārdi eiro apmaiņas 2012. gadā, mēs arī redzējām, ka bija politisks konteksts, kas ir mainījies salīdzinot ar desmit gadiem atpakaļ, kad tika vēsts sarunas par šo nolīgumu noslēgšanu. Tātad ir atšķirības starp esošo situāciju. Mēs zinām, ka tagad Eiropas Savienība noslēdz daudz ambiciozāks nolīgums ar ASV, Japānu vai Kanādu un citām valstīm. Tad ir eh, notiek arī, protams, reģionāls integrācijas projekts, iesaistīt klusēju okeānu valstis. Tādējādi ir jāmodernizē un jāaktualizē šis nolīgums. Vēlos arī norādīt, ka tiesniecības komisārs nepiedalījās debatēs piedalījās komisijas viceprezidents Kālas kungs, kas izteicās viņa vietā. Viņa uzstāšanās laikā viņš uzsvēra apmierinošo šī nolīguma rezultātus un norādīja uz to, kā no abām pusēm ir vēlme padziļināt tirsniecības attiecības. Ir jānorāda arī, ka komisija ļoti pozitīvi arī atbalsta uh, um, priekšlikumu veikt modernizāciju, priekšlikumu, kur iesniedza Čīles puse pēdējās, pēdējā tikšanās laikā, 13. gadā. Šis ir priekšlikums, kuru joprojām izvērtē vēl komisija, kā arī Eiropas ārējās darbības dienas. Un cits starpā komisija ir uzskatīja, ka viena no jomām, kas būtu jāmodernizē pakalpojumu investīcijas, ģeogrāfiskas izsauces norādījis, kā arī komerc, šķērslī, sanitārijas, fitosanitārija jautājumi kā arī ilgspējīgas attīstības jautājums savos secinājumos komisija norādīja, ka Pašlaik notiek uh, izvērtēšana pār dažādām modernizācijas iespējām, modalitātēm, tad būs arī tehniskais konsultīvais uh, periods 2014. gadā. Tad, nu, Noslēgumā es domāju, ka esam zaudējuši daudz laika kopš uh, pēdējā samita Čīla pagājušā gadā, un es domāju, ka tagad no vārdiem jāpieriet, jāpāriet pie darbiem. Ceru, ka nākamajā uh, Uh, sanāksmē ar Čīli, kas notiks šonedēļ uh, Briselē 23. datumā. Es domāju, ka mēs varēsim iet uz priekšu, progresēt. Paldies. Uh, Meksiko. Tālāk Meksika un iespējamā modernizācija. Um, uh, tirzniecības sadaļai nolīgumas starp Eiropas Savienību un uh, Meksiku. Par to mēs diskusē, diskutējām plenāru sēdē pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Mūsu referents ir Putaškoks, kas nav šeit. Es arī piedalījos šajās debatēs, un es varu izteikt virkni komentāru. Digufta kungs nebija klāt, Kalas kungs viņu aizstāja. Komisija mūs informēja, ka Eiropas Savienība ir par tirsniecības un investīciju attiecību attīstīšanu starp Eiropas Savienību un Meksiku, bet viss par to, kāds ir iespējas šobrīd norīt diskusijas ar Meksikas pārstāvjiem. Nesen īstenotās reformas Meksikā rada interesants perspektīvas un iespējas Eiropas Savienībai, da, jo īpaši telekomunikāciju un enerģētikas jomā norit konsultācijas starp komisiju un Meksikas valdību. Pirmā sanāksme notika oktobrī Briselē. Um, t, Eh, tirsniecības attīst, eh, atvieglošana un tā tālāk. Tā projām bija tēmas. Eh, tālāk nākamā sanāksme paredzēta Meksikā feb, februārī un um, ir paredzēti, paredzēts runāt par virkni citu jautājumu - investīcijas, enerģētikas jomā, ilgspējīga attīstība, balstoties uz. Šo sanāksmi tiks sagatavots kopīgs priekšlikums par uh, nākotnes uh, politiku, ko sagatavos abas puses. Komisija arī uzsāks izvērtēšanas procedūru, lai izvērtētu pašreizējās tirsniecības attiecības starp Meksiku un Eiropas Savienību, izvērtēs sociālo un ekonomisko ietekmi un ietekmi uz vidi. Un um, tiks runāts ar, arī eh, par tirsniecības eh, barjerām un domāts par to, cik lielā mērā ir iespējams iekļaut šajos dokumentos jautājums, kas saistīti ar eh, sociālo ietekmu un ietekmu uz vidi. Komisijas lēmums par sarunu uzsākšanu būs atkarīgs no tā, kā izdosies pavirzīties uz priekšu sarunās par jautājumiem, kurus es pieminēju, un, uh, ziņu, un arī no ziņojuma par kopīgo vīziju un arī šo te izvērtējumu. Komisija uzskata, ka iespējams, iespējams ir, iespēj, var uzlabot uh, sadaļu, kas attiecas uz finanšu pakalpojumiem, un ir iespējams radīt uh, juridiski saistošu apņemšanos, tātad juridiski saistošu priekšnoteikumus. Um, Mēs runājam par mutisko jautājumu, kas ļāva uzzināt, kāda ir situācija. Komisija pagaidām nav pieņēmums lēmumu par to, kā virzīties uz priekšu, un es domāju, ka saprātīga pieeja būtu vispirms uzsākt konsultācijas par kopīgo dokumentu un, protams, izvērtēt kā varētu modernizēt tirsniecības attiecības ar Meksiku. Lai nu kā, Meksikas situācija ir īpaša. Runa ir par atvērtu pieeju, kāda ir gan Meksikai, gan Čīlei, bet tā piedara arī naft uh, asociācijai un, un vienošanās ar ASV būs daudz ambiciozāk nekā eh, mums ar Meksiku. Ir tikai loģiski, ka mums ir jācenšas atjaunināt eh, vienošanos ar Meksiku. Es domāju, ka mūsu perspektīvas ir diezgan pozitīvas. Es, eh, es uzaicināšu vēstnieku uh, lai diskutētu par šiem jautājumiem Strasbūrā. Es piekrītu tam, ko teica kolēģis Saļevskis um, par šo um, uzraudzības grupu. Mums ir nepieciešams mehānisms, uh, kas ļautu mums uh, saņemt precīzu, mērķorientētu informāciju, iesaistot visas iesaistītās puses sarunās ar uh, komisiju. Es domāju, ka mutiskais jautājums parādīja arī to, ka notiek pozitīva virzība uz priekšu. Komitejā ir daudz cilvēku, kas ir labāk informēti nekā cilvēki, varbūt, kas ir atsevišķās valstīs. Vai būtu kādu komentāru par šo jautājumu? Lielas paldies tādā gadījumā. Taivāna. Bija neformāla sanāksme 16. decembrī Eiropas Savienības tirzniecības uh, kameras pārstāvju sanāksim, uh, lai runātu par Eiropas Savienības operatoru darbību Taivānā. Mūsu referents ir Prūsta kungs, bet viņš nav klāt. Līdz ar to esam noslēguši sanāksmi, citu jautājumu nav. Nākamā sanāksme notiks februārī, un mēs tuvojamies uh, savu piecu gadu darba termiņu beigām. Lielas paldies!